Un tagad ECR politiskā grupa ir iesniegusi delegāciju sarakstu, un to mēs ierakstam šās dienas protokolā. Ja neviens neiebildīs, tad